tā, tā ziņā, lai cilvēkiem būtu pieejama enerģija, bet arī, lai tā būtu atjaunīga. Paldies! Liels paldies, saka priekšstādātājs. Paldies, komisāra kungs. Un nobeigumā es izteikšos ungāriski, saka priekšstādātājs. ka mums ir rezolūcijas priekšlikums. Uh, ar kuru tad mēs slēdzam šīs, beidzam šīs debates. Balsojums notiks otrdien 12. Uh, ar labu nakti.